Paldies, Golniša kungs! Tātad vispirms balsosim par Dudaskungu ziņojumu par nolīgumu ar Šveicas konfederāciju paredzētiem aizsardzības pasākumiem. Sakam balsot. Everybody voted. Visi nobalsoju. Beidzam balsot. Adapted. Next item. Pieņemts. Nākamais punkts ir Svobods kungs ziņojums Eiropas konvencija par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvu vai nodrošina to. Sākam balsot personālais balsojums. Vot is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais. Ferhofstadt kungs, vārds jums lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos apvainot, atvainoties visiem kolēģiem, uh, ka man ir jārunā attiecībā uz, uz Paska kunga deputāts imuni, deputāta imunitātes atcelšanu. Viņš ir nosūtījis vēstuli Šulc kungam, un es gribu atbalstīt šīs vēstules atgriešanu uh, juridisko lietu komitejā. Iemesls ir sekojošs. Juridisko lietu komitejā ir divi teikumi, ko Uspatska kungs ir teicis par tiesiskumu savā valstī. Bet šie divi teikumi ir izņemti no konteksta, kurā tie tika teikti, jo tajā, ko viņš saka, viņš atsaucas uz to, ko teica Lietuvas prezidentu par tiesiskumu viņu valstī. Tādēļ es gribētu aicināt deputātus piekrist eh, šī jautājuma atgriešanai juridisko lietu komitejā, lai juridisko lietu komiteja varētu noklausīties visu ierakstu, nevis tikai divus teikumus, ko Lietuvas iestādes ir nosūtījušas, izraujot tās no konteksta. Paldies, dārgie kolēģi! Ir pie, vai kāds vēlas runāt par deputātu imitāciju atcelšanu? Lūdzu, vārds jums. Tajā uh, gadījumā, runājot par uzka, uzpaskiča imunitātes atcelšanu, runa ir ne tikai par vārdiem un teikumiem, bet gan par to, ka Eh, Eiropas parlamenta deputātu nevar eh, tiesāt par jebkādiem izteikumiem. Tā ir imunitātes jēga. Kāds, kurš vēlas runāt pret imunitātes atcelšanu? Ferērs kungs lūdzu. Grazie, prezidente. In qualità di relatrice di questo. Paldies, priekšsēdētāji. Kā referenti vēlos uzsvērt faktu, ka mēs uh, detalizēti izskatījām un izvērtējām šo jautājumu juridisko lietu komitejā. Mēs runājam par rīcību, par uzpačkunga rīcību, kā Eiropas parlamenta deputāta rīcību, un viņš apmeloja tiesnešus un visu tiesu sistēmu. Tādēļ mēs uzskatām, ka šāda rīcība nav saistīta ar viņa mandātu, bet ir pietiekami daudz elementu, lai uh, šo elementu priekšsēdētāju ba aicinu balsot. Kurš ir par? Please raise your hand. Against? Pret? Abstention. Atturas. Maybe check. Maybe check. Pārbaudīsim elektroniski. We vote on the request. Mēs balsojam par pēc Ferhofštāta kunga pieprasījumu. Vote is closed. Beidzam balsot. It's rejected. Noraidīts. Tagad balsojam par ziņojumu. Kurš ir par? Against. Pret. Abstain. Atturs. Pieņemts. Nākamais punkts ir Heidi Hautalas kundzes ziņojums pieprasījums atcelt deputāta imunitāte Žeromam Lavrio. Kurš ir pār? Pret? Atturs? Pieņemts. Nākamais ziņojums - Kostas Krisogonas kungs ziņojums pieprasījums atcelt deputāta imunitāti Janušām Korvinam Mike. Kurš par? Pret? Atturs pieņemts. Nākamais Andrzeja Dudas eh, ziņojums pieprasījums atcelt deputātu imunitāti Teodorasam Zagorakis. Kurš par? Pret? Atturs pieņemts. Nākamais punkts - pieprasījums apriesties ar reģionu komiteju par tematu Eiropas Savienības darbības uzlabošanu, izmantojot Lisabonas līgumu piedāvāto potenciālu. Kurš par? Pret? Atturs? Pieņemts. Nākamais pieprasījums apsēsties ar Eiropas ekonomikas un sociālu lietu komiteju par tēmatu Eiropas Savienības darbības uzlabošanu, izmantojot Lisabonas līgumu piedāvāto potenciālu un par tēmatu Eiropas Savienības pašais institucionālo struktūru par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk. Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējama attīstība un korekcija. Kurš par, pret, atturas, pieņemts. The... Tālāk pieprasījums konsultēties ar reģionu komiteju iespējamā patreizējā institucionālās struktūras attīstību novērtēšanu. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Nākamais punkts. Koras van Neuvenhausens kundz ziņojums - indeksi, ko izmanto kā etalons finanšu instrumentos un finanšu līgumos. Kolēģi, mēs balsosim par eh, grozījumiem, komitejas grozījumiem atbilstoši pieprasītajām dalītajām balsojumam. Balsosim par tekstu kopumā. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Big majority. Lielais vair, lielākais vairākums. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērumu punkts 16. Lūdzu. Jūs izteicāt politisku komentāru par iepriekšējo balsojumu, šķiet tas ir nekorekti. Next point, recital. Tātad 16. apsvērumu punkts. Personālais balsojums sākam balsot. What is closed? Beidzam balsot. Adapted. Pieņemts. Otrais pāns, otrais punkts divās daļās. Pirmā daļa personālais balsojums. Sākam balsot. Būtisko. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais pāns, punkts 2a. Dalītais balsojums, pirmā daļa, personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. pāns, 1. punkts, ievada daļa divās daļās, pirmā daļa personālais balsojums, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. A pāns personālais balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Adapted. Pieņemts. Tālāk 18. pānta svītrošana personālais balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam par komisijas priekšlikumu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Došu vārdu referentam lūdzu, vārds jums. Referentei lūdzu. Paldies! Gribētu aicināt atlikt balsojumu par likumdošanas rezolūciju, jo atbilstoši 61. pāntu otrajam punktam eh, mūsu reglamentā tas būtu pamatoti. Paldies! Lieku šo ierosinājumu par balsošanas atlikšanu uz balsošanu. Kurš par? Pret? Atturs? Pieņemts. Pārējām tālāk pie nākamā ziņojuma. Pedro Silva Pereiras ziņojums par attīstības finansēšanu. Sastais pāns divās daļās. Pirmā daļa. Kurš par? Against. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. Astotais pāns divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret? Atturs? Pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret? Atturs? Norādīts. Pārbaudīsim elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Sorry, adopted. Pieņemts. Pēc 14. pānta pirmais grozījums. Kurš pār? Pret. Atturas. Pieņemts. 26. pāns balsojums pa daļām. Pirmā daļa. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. Otrā daļa. Pa, kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 28. pāns divās daļās. Pirmā daļa. pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. 30. pāns divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par. Lūdzu, paceliet rokas pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Everybody voted? Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. pāns trijās daļās. Pirmā daļa par pret pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. Trešā daļa kurš par pret atturs pieņemts. Balsojam par rezolūcijas tekstu kopumā. Personālais balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais punkts. Apsveicu, saka priekšsēdētāji. Tālāk pēr Nikola Pedičīnī kunga ziņojums drošāka veselības aprūpe Eiropā. Piektais pāns, pirmais grozījums, kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. Otrā, sastais pāns divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret Lūdzu, paceliet rokas pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Vot izklaust. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. pāns C punkts divās daļās. Pirmā daļa par. Pret atturas šķiet pieņemts. Otrā daļa par pret noraidīts. 18. pāns. Kurš par? No, vidrū. In favor. Par. Pro. Dear colleagues. Tārkie kolēģi, personāla balsojuma pieprasījums atsaukts. Tātad kurš pār? Pret? Atturs? Pieņemts. 47. pāns divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. 48. pāns divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas norādīts. 62. pāns trijās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Votis closed. Beidzam balsot. Norādīts. Trešā daļa. Trešā daļa atkrīt. Tad trešā daļa par. Against pret, atturas, pieņemts. 63. pāns P punkts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 64. pāns par, pret, atturas, pieņemts Noraidīts. Pārbaudīsim. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 67. pāns B punkts par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 67C punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret pret, atturs, pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Prizupa. Beidzam balsot. Pieņemts. Paragraf uh, eh, 67.1. 67. pāns F punkts divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. 71. pāns. Par. Pret. Atturas. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 72. pāns divās daļās, pirmā daļa par pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par pret pret, atturas. Pārbaudīsim. The vote is open. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 73. pāns divās daļās, pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Vote is open. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 79. pāns divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. Pēc 80. pānta otrais personālais balsojums sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērumu daļas punkts AB, kurš par pret atturas pieņemts. Apsvērumu punkts AI par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērum punkts AAC. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Vote is closed. Beidzām balsot. Norādīts. Balsojam par rezolūcijas tekstu kopumā, personālais balsojums, sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Rezolūcijas teksts pieņemts. Congratulations! Apsveicam! Nākamais darba kārtības punkts ir balsojums par debakeru kunga ziņojumu vidēji draudzīgas izaugsmas iespējas maziem vidējiem uzņēmiem. Septītais punkts balsojam par divās daļās. Kas par pirmo daļu? Kas pret? Atturas. Pieņemta. Otrā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemta. 11. punkts divās daļās, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemta otrā daļa par pret atturas pieņemta 15. punkts trīs daļās pirmā daļa kas par pret atturas pieņemta otrā daļa par pret atturas pieņemta Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Beidzam balstot. Noraidīta. Trešā daļa par pret atturas pieņemta. 29. punkts par pret atturas atturas pieņemts. 31. punkts par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Atvainojos, pieņemts pēc 32. punktā apakšā sadaļa eh, personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. punkts, trīs daļās, pirmā daļa par pret. Atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. Trešā paļa par pret atturas pieņemta. 34. punkts, 3 daļās. Pirmā daļa par pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemta. Trešā daļa par pret atturas pieņemta. 35. punkts četrās daļās par pirmo daļu pret atturas pieņemt par pret atturas pieņemt pieņemta. Trešā daļa par pret atturas pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemta. Ceturtā daļa par pret atturas pieņemta. 36. punkts divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. 37. punkts divās daļās, pirmā pa, eh, daļa par pret atturas atturas pieņemta otrā daļa par pret atturas pieņemta 39. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta Noraidīta. 42. punkts. Labi, pār, pārbaudīsim. Tātad mēs pārbaudām rezultātu otrā daļa 39. punktam elektronisks balsojums. Beidzam balsot. Noraidīta. 42. punkts, kas par? Pret atturas pieņemts. Apsvērums C divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. E apsvērums, kas par pret atturas pieņemta kā apsvērums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemts. A, R, A, L apsvērums trīs daļās, kas pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret pret atturas pieņemta trešā daļa par pret atturas pieņemta. Tagad par visu rezolūciju kopumā personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot pieņēmts. Liels paldies visiem deputātiem par atbalstu šajā balsošanas seansā. Uh, Godātie kolēģi, mēs pārējām pie balsojumu skaidrojumiem. Pirmais skaidrojums ir par Korasan Ņuvenhoivenas uh, ziņojumu talonu izmantošanu finanšu instrumentos un finanšu līgumos. Gilas kundzei vārds. Uh, Priekšsēdētāji, paldies!